aizsardzības līdzekļiem, gāzveidu kurinamā iekārtām un trošceļu iekārtām. Un, pirmā izteiksies Vikija Forda. Paldies, es runāšu par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Šis dosie ir interesants un aptver in, un ietver informāciju no gandrīz visām dalību valstīm. Uh, Mums tie ir atsevišķi gadījumi izpētīti, kas uh, pelnījuši jūsu uzmanību. Teiksim, uh, kāda Turcijas rūpnīca tika saražots uh, simtiem um, brāģēto žak... glābšanas vestes. Un um, šīs vēstas uh, ne tikai neglāb dzīvības, bet gluži otrādi lika cilvēkiem noslēgt. Un tas nozīmē deficītus ražošanā, mm, atcerieties uh, uh, krīzi, arī slimnīcas krīzi, kad um, uh, tika inficēti vairāk cilvēki. Tas viss, tā visur pie vainas bija aprīkojums un iestāžu uzdevums ir atsaukt šādu produkciju no tirgus. Lai to panāktu, mums nepieciešami kopīgi standarti vismaz Eiropā. Par tehniskiem grozījumiem šodien mums jākonsultējas. Šie grozi, šo grozījumu mērķis ir modernizēt uh, likumdošanu, kas nu jau spēkā 25 gadus un kas būtu jāievēro mūsu ražotājiem. Bet viens no pamatjautājumiem ir, cik harmonizācijas ir nepieciešams. Komisijas priekšlikumā uh, runa ir um, par tādu. assessment to justify this increase in the scope par harmonizāciju attiecībā uz uh, saimniecības cimdumu ražošanu. Um, es domāju, ka minimāla harmonizācija šajā gadījumā nav pietiekama un mums būtu nepieciešams uh, daudz sīkāki pētījumi, mm, jo katrs no mums izmanto šādus cimdus un ļoti svarīgi e, ir e, jautājums par to, vai tie ir droši vai nē. Tā tad mēs ierosinām paplašināt e, darbības jomu. Mm, Notika garas diskusijas un tagad um, ir pieņemts likums par, tas arī pieņemts lēmums par to, ka nebūs Eiropas līmeņa likuma par cimdiem. Bet 27 ministri uh, nobalsoja par likumu. Uh, Eiropas līmeņa likumu virtuves uh, cimdiem. Es pati nesaskatu šādu nepieciešamību. Bet uh, tā kā papildu izmaksas tas neizraisa, lai tā būtu. Tā tad Runājot par mm, saimniecības virtuves cimdiem, situācija kļuvusi skaidrāka, un uh, šis priekšlikums uh, skar ne tikai šos priekšmetus, bet simtiem priekšmetu, kas um, atvieglo mūsu ikdienu. Paldies, paldies par sadarbību, par š, šo ziņojumu par gāzveidu kurināmā iekārtām. Un mēs lietojam šos ražojumus, šos, šīs iekārtas katru dienu, un uh, mūsu jaunie priekšlikumi paredz, ka tiek ieviestas noteiktas harmonizētas normas, lai šie ražojumi, lai šīs iekārtas būtu drošākas, jo tas skar simtiem miljonu Eiropas Savienības pilsoņu katru dienu. Rītdien notiks balsojums plenārsēdē, mēs vienosimies par galīgo tekstu. Es ceru, ka visi atbalstīs mūsu vienošanos. Tas ir labs kompromiss starp visām partijām. Un uh, regula tiks ieviesta sākot ar 18. gada janvāri. Šeit uh, mēs runājam par gan mazām, gan lielām iekārtām, kas tiek uh, darbinātas ar gāzi un katru gadu tiek pārdoti 30 miljoni gāzveida kurināmā iekārtu. Un šis, tas ir ļoti liels un plašs tirgus, tāpēc ir jānosaka visaugstākie ražošanas standarti, lai iekārtas būtu drošas, lai nodrošinātu cilvēku veselību un aizsardzību Tāpat tas attiecas arī uz māju dzīvniekiem. Vēl gribu īpaši izcelt oglekļa monoksīda problēmu. Uh, mono, o, ir bijuši bieži gadījumi ar saindēšanos ar oglekļa monoksīdu, un atsauce šajā regulā Uh, arī ir iekļauta, un es priecājos, ka tas tā ir, un dalību valstu valdībām ir uh, jāatzīst, ka šis, šis saindēšanās ar oglekļa monoksīdu ir līdz šim pārāk bieži, notikusi, cilvēki ir gājuši bojā, katrs šāds gadījums to bija iespējams novērst, bojā ir gājuši arī bērni. Un, uh, tas viss ir bijis tikai tāpēc, ka ir nepareizi eksploatēta vai šī iekārta vai tā ir bijusi ar defektiem. Uh, vairāk nekā pusmiljona iedzīvotāju apvienotajā karalistē katru gadu riskē saindēties ar oglekļa monoksīdu. Un Uh, Eiropas Savienības uh, viesnīcās ir ļoti dažādi drošības noteikumi un prasības. Uh, Arī to mēs gribam labot. Un runājot par drošību viesnīcās, es uzskatu, ka ar šo regulu mums izdosies uzlabot lielā mērā arī drošības situāciju, novērst saindēšanās gadījumus viesnīcās. dati šobrīd Eiropā netiek vākti. Priekšēdētājs kundze, godātie kolēģi, es domāju, jūs man piekritīsiet, ka jautājumi, kas saistīti ar gāzveidu kurināmā iekārtām, ir ļoti nozīmīgi. Paldies! Lopes Sinturis Vaits, lūdzu, paldies priekšēdētāji! Paldies, kolēģi, par to, ka esat zālē. Vairāk nekā 17 tūkstoši trošu ceļu iekārtu tiek darbinātas Eiropas Savienībā, un tie ir apmēram 60% no viss pasaules tirgus šo iekārtu ražošanā. Daudz tūkstoši darba vietu arī piedar. Um, Un arī šajā jomā ir nepieciešams nodrošināt patērētāju aizsardzību, kas būtu augstā līmenī. Mēs vēlamies ar šo regulu harmonizēt noteikumus attiecībā uz trošu ceļu iekārtām, un tas būs arī viens no iekšējā tirgus pilnīgošanas aspektiem. Ekonomiskā integrācija ir gājusi uz priekšu, un politiskā integrācija ir notikusi paralēli tai un vairāk nekā iepriekš. Tagad ir iespējams parādīt, cik pozitīva ir Eiropas Savienības integrācijas ietekme, lai veicinātu izaugsmi. Šie trīs ziņojumi, ko mēs šodien apspriežam, raksturo iekšējā tirgus attīstību, trošu ceļi, uh, Te ir raktajuma raksturīga īpaša specializācija, ziņojums ir visai tehnisks, direktīva tika izstrādāta 2000. gadā, un mēs vēlamies rītdien pieņemt regulu, kas piedāvātu harmonizētas normas un prasības. Tāpat tiks vienkāršota uh, ar tik vienkāršots tiesiskais regulējums. Um, ziņojumā ir runa par apakšsistēmām un drošības sastāvdaļām. Tāpat tiek uzsvērta harmonizācija Eiropas Savienības līmenī un dalībvalstis nedrīkst savā nacionālajā likumdošanā notiek, noteikt stingrākas prasības vai papildu prasības, bet ir iespējams arī izvairīties, tā kā tā būs regula, izvairīties no nevajadzīgām transponēšanas izmaksām un dalībvalstis būs tiesīgas regulēt aspektus, kas saistīti ar trošu ceļu iekārtām, kā piemēram zemes izmantošanu, reģionālo plānošanu, vides aizsardzību. Šeit ir arī paskaidrots, kādi ir izņēmumi trošu ceļu iekārtas, ar kurām tiek transportēti cilvēki un dažādās brīvā laika aktivitātēs tie ir izņēmumi. Vēsturiskās iekārtas nepiedar pie šīs regulas aptvēruma. Un mēs izmantojam konformitātes noteikumu sistēmu. Paldies, tagad Bienkovskas. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties iekšējā tirgus komitejai un uh, apsveikt referentus uh, Fordus uh, kundzi, uh, Štīlers kundzi un Antonio Lopes izturīšu Vaitu kungu, kuriem ir izdevies atnāk ļoti veiksmīgi kompromis, kas uh, eventuāli ļaus mums pieņemt šīs trīs regulas pirmajā lasējumā. Šī pakotne parāda to, ka mēs esam gatavi kaut ko darīt iekšējā tirgus harmonizēšanai, nodrošinot vienkāršotāku regulējumu. Šīs trīs regulas - personiskās aizsardzības līdzekļiem, gāzēt kurnāmajām iekārtām, trošu ceļu iekārtām eh, - veido ievērojamu daļu produkts, kas ir apretē mūsu tirgu un ko izmanto miljoniem pilsoņu ikdienā. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai vienotā tirgus likumdošana nodrošinātu šo produktu drošumu, kas attiecas uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, jo īpaši ir svarīgi, lai šis regulējums uh, nodrošinātu adekvātu aizsardzību. Mums ir arī jānodrošina, lai uzņēmumi, kas ražo šos produktus, varētu paļauties uz tiesisko regulējumu uh, un vienlaicīgi ļauj tiem arī uh, gūt peļņu. Tādēļ šis regulējums nedrīkst radīt uh, pārmērīgu un nevajadzīgu administratīvo slogu. Mūsu mērķis ir bijis vienkāršot regulējošo vidi, realizējot uh, jauno pieeju, kad direktīvas tiek pārvērsts par regulām, kam būs tiešā uh, piemērošanu visās dalībvalstīs. Tas noteikti atvieglos uzņēmumu darbību. Tā, tas nozīmē, ka tā vietā, lai analizētu un pētītu 28 transponējošas uh, uh, sistēmas 28 dalību valstīs, uh, šīs regulas uh, tieši darbosies visās dalību valstīs. Tādējādi mēs esam soli tuvāk tam, lai pabeigtu jauno likumdošanas ietvaru veidošanu, kas uh, iekšējā tirgus likumdošanu padarīs vieglāk piemērojam. Jaunie pienākumi importētājiem un izplatītājiem ļoti skaidri pārēdz uh, tos uzdevumus un pienākumus, uh, kas šiem uzņēmumiem ir jāizpilda pirms produkti tiek importēti no trešajām valstīm. Jaunās normas par izsakojamību uh, ļaus izsakot produktiem visā to uh, izplatīšanas ķēdē. Tas ļauj arī valsts uzraudzības iestādēm efektīvāk cīnīties pret nedrošiem produktiem un neatbilstošām precēm Eiropas Savienības tirgu. Tas nāks par labu visiem uzņēmumiem. Tas arī samazinās negodīgu konkurenci. Šīs pakotnes priekšrocības nāks par labu visiem, gan uzņēmumiem, gan patērētājiem, gan arī iestādēm. Gribētu izteikt vienu nelielu komentāru par institucionālo aspektu. Komitoloģijas komitejas nav tās pašas, kas komisijas ekspertu grupas. Tā kā drīzumā stāsies spēkā jaunais starp institūciju nolīgums, tad komisija pievērsīs lielāku vērību komiteju lomai. Šo priekšlikumu pieņemšana nešaubīgi pozitīvi ietekmēs uzņēmē darbību un Eiropas konkurētspēju. Tādējādi nodrošinot uh, būtisku pievienoto vērtību visām iesaistītajām pusēm. Komisija atbalsta kompromisu pakotni. Paldies! Paldies! Tālāk Ažēā kundze, lūdzu. Grazie, prezidente. Kom... Paldies priekšsēdētājiem, godētā komisāras kundze. Biju referenta tas ir atzinuma sagatavotāja nodarbinātības komitejā. Attiecībā uz šo ziņojumu. Un um, atgādināšu, ka nodarbinātības komiteja šis teksts tika pieņemts vienbalsīgi. Mūsu komiteja uzskata, ka teksts ir svarīgs darba ņēmē drošībai. Mēs teicām, ka jāparedz instrumenti, arī ad hoc instrumenti darba ņēmēju drošībai, jāņem vērā dažādas lietotāju grupas, kas jāinformē saprotama valodā par iespējām. Esmu norūpējušies. Um, par to, ka nodarbinātības komiteja neaicināja piedalīties kopīgajos darbos. Komunikācija par eh, šiem ziņojumiem, mūsuprāt, bijusi pārāk eh, tad, eh, virspusē, un um, mums vajadzētu sīkāk izskatīt šeit ierosinātos pasākums. Ar Monkungs. Kolēģi, es uh, runāšu kā sarunu vedējs no EPP par individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Un mums eh, Eiropas Savienība ir augst, augsts patērētāju aizsardzības standarts. Es teiktu, nekur citur patērētāji tik labi netiek aizsargāti. Un mēs runājam par ķiverēm, saules brillēm, glābšanas vestēm un līdzīgiem priekšmetiem, nevis par virtuves vai samniecības cimdiem. Ja es parku meitai ķiveri vai mans, manam tēvam nepieciešama aizsardzības maska, tad jāaiziet no tā, ka tiek garantēts optimāls aizsardzības līmenis. Tāpēc vajadzīgi augsti drošības standarti, kas sargā no sliktas kvalitātes. EPP bija svarīgi atbalstīt arī MVU, uh, lai tie varētu īstenot šīs prasības bez uh, administratīvā sloga dalību valstīm nav laika birokrātijai, um, jo nevar būt tā, ka mums ir labi nosacījumi, no noteikumi, bet tie nav īstenojami birokrātiskuma dēļ. Bet labi vienkāršot procedūru ieviest atkārtoties certifikācijai, ja nekas pie produkta netiek mainīts, ja tas atbilst um, prasībām, tad uh, ražotāji nevajadzētu vēlreiz maksāt par atkārtotu certifikāciju. Nu, mums vajadzētu gan pasargāt mūsu patērētājus Eiropā, gan uh, izvarīties no pārmērīgās birokrātijas. Tāpēc uh, es viennozīmīgi uh, aicinu visus atbalstīt šo, zi šo ziņojumus. Paldies! Paldies, uh, Vestfāls kundze, lūdzu. Paldies. Um, Individuālo aizsardzības līdzekļu regulēšana ir kaut kas. Uh, kas īsti nepalīdz mums kļūt populārākiem vēlētāju acīs. Tas ir tāds nišas temats, bet dažās jomās tas gan ir ļoti svarīgi. Un tur jātur, un te jātur dotais vārds attiecībā uz ķieverēm, glābšanas vestēm, ugunsdzēsē aprīkojumu, meža saimniecības darbinieku aprīkojumu. Tas viss ir vajadzīgs uh, Eiropas Savienības pilsoņiem, uh, arī, teiksim, profesionāliem sportistiem nepieciešams uh, attiecīgi, attiecīgs aizsargdrēbes, piemēram, un arī saimniecības cimdiem jābūt drošiem. Visur, kur uz iepakojuma rakstīts drošs, nu, tam saturam arī jābūt drošam. Un mēs esam mēģinājuši to sasniegt bez pārliekas birokrātijas. Tāpēc eh, dažas lietas tika izņemtas, teiksim, saimniecības cimdi un um, hmm, arī drēbes. Um, kas uh, nebija. Uh, skatāmas šajā aizsardzības līdzekļu kategorijā. Es uh, iesaku mani grupai balsot par šo ziņojumu. Paldies, Daltona kungs, lūdzu. Paldies. Eh, man interesē trošu ceļu iekārtu ziņojums. Šis ziņojums mazina birokrātiju, uzlabo drošību un aptur uh, Uh, atsevišķus standartus dalību valstīs, bet uh, žēl, ka tas netiecas uz vēsturiskiem mm, iekārtām. Uh, mums Lielbritānijā ir um, tāds trošu ceļš, kalnainā apvidu, un mm, tas ir drošs, bet Um, es nezinu, vai um, pēc renovācijas um, šī iekārta joprojām um, būs droša. Uh, līdz ar to mm, ar risinājumu, ar universālo risinājumu mm, visām iekārtām mēs ejam pārāk tālu un apdraudām šo te vēsturisko konstrukciju. Paldies! Um, Ščeranzovas kundze. Paldies, ja varbūt nav eh, pārāk seksīgi tik vēlu runāt par šiem trim te uzskaitītajiem tematiem, bet eh, tie visi ir pelnējuši mūsu uzmanību, jo pēc balsojuma rīt eh, mūsu pilsoņi jūtīsies drošāk. Viņi zinās, ja cilvēki dodas slēpot un izmanto slēpošanas pacēlāju, uh, Mm, tad eh, viņi apzināsies, ka te tiek piemēroti visaugstākie drošības standarti un viņus nekad nekas neapdraud. Tas ir svarīgi. Un, eh, teiksim, kolēģa pieminētās vēsturiskās trošu ceļu iekārtas, un, teiksim, at Prāgas eh, vēsturiskā trošu ceļu iekārta ir mm, izslēgta no darbības jomas. Man šķiet, ka tas. Um, nav īsti pareizi, ja nu vienīgi pastāv uh, uh, tādi loģiski apsvērumi, uh, lai to neiekļautu. Īstenībā kopīgie standarti padara mūsu ikdienu drošāku. Es vēlētos aicināt komisiju arī turpmāk harmonizēt drošības standartus, kur tas ir prātīgi un kur var saskatīt um, ieguvumus. Tas palīdzēs arī iekšējā tirgus pilnveidošanā. Paldies, Maštauka kungs. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Žēl, ka par šo tēmu jārunā tik vēlu. Um... Jo šie jautājumi interesē mūs visus. Mūsu grupa vēlētos um, harmonizēto pieju šim jautājumam dalību valstīs, tas būtu arī labāk tirgumu. Galu galā tirgus vērtība ir uh, desmit miljārdi eiro uh, gadā. Tas uh, nozīmē arī jaunākas tehnoloģijas, inteliģentus produktus, nanomateriālus. Daži no šiem produktiem ir problemātiski, teiksim, aizsarg materiāli pret uh, karstumu, augstumu vai ūdeni. Mm, teiksim, jārunā par valodas režīmiem, instrukcijām, uh, dažādi termiņi, tehniski tikai dokumentācija un uh, atbilstības certifikātiem. Pamat jautājums uh, šeit ir, uh, kā panākt līdzsvaru starp patērētāju aizsardzību no vienas puses un ražotāju mm, tiesībām no otras puses un kā šos ražošanas riskus mazināt. Es domāju, ka likumdošana būs ļoti laba un palīdzēs mums visiem. Nākamā pārkars kundze. Paldies priekšēdētāji. Ir vērts veikt harmonizāciju Eiropas Savienībā. Šodien mēs runājam par trim eh, ziņojumiem un eh, pašreizējais regulējums ir tālu no ideālā. Apvienotā karaliste uzskata, ka individuālajā aizsardzības līdzekļi um, tad nekas cits neatliks, kā samierināties un īstenot šo likumdošanu. Un, protams, ka ekonomiskās attiecības un savstarpējā tirzniecība ir nepieciešama, bet es neesmu īsti pārliecināta, vai pašreizējie likumdošanas priekšlikumi ir īstenībā nepieciešami. Paldies, Busoja kungs! Paldies, priekšādātāji. Tautas partijas vārdā runā, gribu runāt par Stīleres kundzes ziņojumu. Paldies par ziņojumiem un vēlos apsveikt visus trīs referentus. Viņi ir izdarījuši lielu darbu. Jaunā regula par gāzes apkuras iekārtām ir piemērs likumdošanas harmonizācijai. Šeit uh, harmonizējot noteikumus, būs iespējams uh, veicināt ekonomisko sadarbību, tiks ieviesti augsti drošības standarti patērētājiem, samazināsies drošības riski, kas saistās ar gāzes pielietojumu un varēs racionālāk izmantot enerģiju. Un šie noteikumi attieksies, attieksies gan uz kādu mazu prīmusam līdzīgu iekārtu, gan uz lielu apkuras katlu. Šīs iekārtas tiek izmantotas ļoti, ļoti plaši. 30 miljoni tiek pārdoti katru gadu. Un es ļoti priecājos, ka referente Stīleres kundze ir raksturoju šeit dažādus aspektus saistībā ar patērētāju drošību. Ir pieminēti, pieminēti arī piesardzības aspekti un runāts arī par saindēšanos ar gāzi un kā no tās izvairīties. Runa ir par oglekļa monodioksīdu, monoksīdu. Tas ir līdz šim bijis diezgan bieži izraisījis uh, negadījumus. Paldies, komīkundze, lūdzu. Ok, funkciona. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji, godātā komisārs kundze, labvakar. Uh, iekšējā tirgus īstenošana ir būtisks politisks mērķis un tas ir pūliņu vērts. Mēs jau daudzus gadus strādājam pie dalību valstu likumdošanas harmonizācijas visdažādākajos sektoros. Un līdz ar to mēs varam ne tikai vienkāršot regulējumu, un atvieglot dzīvi uzņēmumiem, bet arī spēsim labāk nodrošināt aizsardzību patērētājiem. Tas arī ir viens no mūsu mērķiem. Es esmu referente uh, pakalpojumu un preču iekšējā tirgus jautājumos. Šis jautājums ir apspriests jau vairāk kārt. Mums ir jālikvidē šķēršļi sistēmu harmonizācijām. Mēs bieži runājam par ekonomisko savienību, bet īstenībā šādas savienības nav. Un tāpēc mums pēc iespējas ir jānovērš šķēršļi, kas vēl pastāv. Es vēlos uh, sveikt referentu ļoti mēs rīt balsosim par šiem trim tiesību aktiem. Tas ir uh, nozīmīgs solis uz priekšu un Eiropas komisija un parlamentam šādā garā ir jāturpina strādāt. Tas ir pozitīvs piemērs likumdošanas harmonizācijai dalību valstīs. Tas ir galvenais Eiropas Savienības uzdevums. Un šajā gadījumā runa ir par dažādām jomām. Uh, kas, ir, kas visas ir nozīmīgas ekonomikas attīstībā. Es vēlos, lai mūsu noteikumi būtu efektīvāki, labāki, vieglāk izpildāmi. Paldies, Rībiga kungs! Paldies, priekšēdētāji! Es domāju, ka harmonizējot regulējumu, mēs iegūsim arī ekonomisku efektu un maziem un vidējiem uzņēmumiem būs labāks regulējums, labāks tirgus regulējums. Runājot par trošu ceļiem, tie ir būtiski turisma attīstībā, bet Nu, tad trošu ceļi tiks izmantot ne tikai turismam, tie ir ekoloģisks transporta veids, kas e, nerāda piesārņojumu ar sīkajām daļiņām. Un ir iespējams arī samazināt autotransporta negadījumu skaitu un Eiropas Savienībai ir vēl potenciāls turpināt attīstīt iekšējo tirgu. Eiropas augstā drošības kultūra ir viens no nozīmīgākajiem tādiem pievilcīgumā aspektiem Eiropā. Tāpat ekonomiski trošu ceļu iekārtu ražošana ir būtiska dalību valstīm. Un ekono, eh, zinātnes komiteja ir atzinusi, ka gaisa trošu ceļi ir ilgtspējīgs transporta veids, ekoloģiski augsti novērtēts un uh, tam būs arī turpmāk liela loma mobilitātē. Paldies, Kelīkungs! Paldies! Es uh, esmu priecīgs runāt mans grupas vārdā par šo jautājumu. Visi piekrīt, ka eh, šīs tēmas varbūt nav tādas ļoti pievilcīgas, uh, kā skaļi avīžu virsraksti, bet ir svarīgi mūsu iedzīvotājiem un viņu drošībai. Uh, Un katrā ziņā mūsu pilsoņi var būt droši, ka eh, pateicoties šai likumdošanai tiks eh, izglābtas eh, Eiropiešu dzīvības, ievērojot augstus standartus. Šeit mēs runājam par trim jomām uh, - par uh, trošu ceļu iekārtām, gāzē, kurnām iekārtām un iesardzības līdzekļiem. Attiecībā uz trošu ceļiem mums ir 60% uh, šie trošu ceļi, un īrijā, piemēram, ir daudzās vietās cilvēki atkarīgi tieši no trošu ceļiem, kas savieno viņu dzīves vietas ar kontinentu. Uh, Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai šie trošceļi būtu droši. Eh, gāzveida, kurās mums ir vairāk nekā 30 miljonu eh, gāzes plītis Eiropā, un tādēļ to drošums ir svarīgs. Tīpaši oglekļa monoksīds eh, un tā noplūde ir ļoti bīstam cilvēkiem. Un ja būs laba spēcīga likumdošana, kas harmonizēta visā Eiropā, tas noteikti palīdzēs uh, mums uh, ne tikai aizsargāt cilvēkus, arī paveikt vienotā tirgus veidošanu par individuālu aizsardzības līdzekļiem. Es šķiet, mums vajadzētu uh, uzklausīt to, ko teica Viki Ford, kas var notikt tad, ja tiek pārdoti nekvalitatīvi produkti. Un tādēļ uh, šie standarti un to piemērošana noteikti uh, Uh, nāks par labu ražotājiem, gan arī patērētājiem. Un Svarīgi arī, lai patērētāji varētu redzēt to uz produktu marķējumu. Paldies! Paldies! Zirijā kungs, lūdzu! Paldies, priekšsētētāji! Mēs šodien diskutējam par lietām, kas ir ļoti, ļoti svarīgas, un tās nav uh, tikai um, normas uz papīra, bet uh, šie Eiropas standarti ir ļoti svarīgi mūsu iedzīvotājiem, cilvēkiem. Tādēļ, es domāju, būtu uh, svarīgi, lai visi varētu baudīt vienlīdzīgu drošumu visā Eiropā. Un es domāju, ka mums vajadzētu pat tādu visaptverošāku Eiropas redzējumu aizsargājot Eiropas uh, pilsoņus šodien. Mēs šodien runājām eh, par dažādu um, drošības standartu harmonizāciju attiecībā uz trošceļu iekārtām Eiropā. Un es domāju, ka Mums vajadzētu domāt arī par šo trošu eh, ceļu um, aizsardzību, lai tie nepazustu. Eh, ļoti bieži šie trošu ceļi ir īsi un eh, viņi tajā pat laikā tie darbojas ļoti atšķirīgos apstākļos bet mēs noteikti negribētu redzēt konkurences izkropļošanu. Mums vajadzētu harmonizēt Eiropas normas tā, lai e, mēs e, ņemtu vērā visus ekonomikas aspektus. Un visbeidzot, pospešilkungs, lūdzu. Pēdē, kā pēdējais no deputātiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pievienoties pārējiem, kuri norādīja uz šo jautājumu svarīgumu un nozīmi. Es arī uzskatu, ka tādējā tiek spērt svarīgs solis uz priekšu, un komisijai es gribētu pateikt, ka tas, kas varbūt izskatās kā vienkārši formalitāte, tas ir pārēj no direktīvas uz regulu, ir vairāk nekā uh, mums varētu pirmajā acu uzmetienā šķist direktīvas bieži var novest pie tā, ka ir 28 dažādas e, ieviešanas metodas un pasākumi. Ja mēs vēlamies, lai vienot tiktu piemērotas normas Eiropā, eh, kas eh, nestu labumus iedzīvotājiem, tad noteikti ir svarīga šī vienošanās par regulu, kas ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. Tas ir svarīgs solis uz priekšu. Eh, ja runājām par saturisko pusi, tad domāju, ka tas, par ko runājam šeit patreiz, tas noteikti ir daudz labāks risinājums eh, nekā direktīvas. Daži kolēģi norādījis to, ka arī ražotāju situācija uzlabosies, jo viņiem tad būs viena noteikuma visā Eiropā. Es gribētu pateikties eh, saviem kolēģiem, jo man šķiet, ka mums ir ļoti racionāli izdevies eh, atrast eh, risinājumu. Tas ļoti pozitīvi un es atbalstu šo priekšlikumu. Paldies tālāk pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Ir viens deputāts pieteicies, tas ir Marija Kungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Mēs runājam par ļoti svarīgu jautājumu, kas ir saistīts ar mūsu pilsoņu, darba ņēmēju un patērētāju drošumu. Mūsu ekonomikas liberalizācija, tirdzniecības liberalizācija ir novedusi pie tā, ka mēs ievedām daudz produktus no jauntīstības valstīm, lai samazinātu izmaksas. Uzņēmumi, protams, meklē lētāko produkciju, bet ļoti bieži mēs redzam, ka tādējādi netiek ievērot drošums standarti. Tādēļ mēs redzam, ka ir daudz preces tirgu, kas nebūtu nav drošas eksploatācijā. Piemēram, gāzes um, iekārts, kas ievests no Ķīnas, uh, bieži ir bijuši gadījumi, uh, kad ir notikuši sprādzieni, eksploatējot šīs gāzes iekārtas. Mm Mm, Grieķijā mēs arī atrodamies ļoti sarežģītā situācijā, bet, kā es teicu, ir ļoti svarīgi, lai šīs normas tiktu ieviestas. Paldies, Bienkovskas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Liels paldies par jūsu komentāriem par šo pakotni. Man ir jāsaka, ka pirmo reizi manā neilgajā pieredzē strādājot komisijā, es dzirdēju tik daudz vienotus pozitīvus viedokļus, tādēļ gribētu vēlreiz pateikties referentiem par šo ciešo sadarbību un konsekvences nodrošināšanu trijos tekstos. Un Vēlos pavisam īsi uzsvērt trīs svarīgākās lietas. Ar šīm trim regulām mēs panāksim modernāku un vienkāršotāku tiesisko ietvaru. Mēs tādējādi atvieglosim slogu arī uzņēmumiem un mēs varēsim efektīvāk cīnīties pret nedrošu produktu nonākšanu tirgu, kas ir ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem un tādēļ vēlos aicināt jūs atbalstīt šo pakotni un liels paldies ir tīpaši referentiem. Paldies! Un tagad referenti pirmā Fortas kundze lūdzu. Paldies! Vienotajām tirgum vajadzētu padarīt eh, tirdzniecības 28 dalībvalstīm un 500 miljoniem patērētāju vienkāršāku. Un šovakar mēs esam runājuši par cilvēku eh, drošumu, lai cilvēki ne. Jā, tādēļ, ka noplūst oglekļa monoksīds no gāzes iekārtām vai tādēļ, ka personas individuāls aizsardzības līdzekļi nav kvalitatīvi. Un tagad mēs redzam, ka daudz lietas, pateicoties šim regulējumam, ir tikušas modernizētas un iekāršotas. Uh, mums ir izdevies uh, panākt labāku regulējumu. Savā ziņojumā es iesniedzu 146 grozījumus par komisijas priekšlikumu, 117 ir atrodami galīgajā likumdošanas teksta variantā, kas noteikti atvieglo dzīvi mazajiem uzņēmumiem, samazinot birokrātisko slogu, vienlaikus saglabājot uh, uh, drošības standartus un nepalielinot izmaksas nec patērētājiem, nec ražotājiem. Mans kolēģi Mana kolēģi no UKIP teica, viņi nesaprot, kādēļ mums ir nepieciešama šī likumdošana. Viņi nav piedalīsies nevienā debatē, ne, neizniegus nevienu grozījumu. Ja runājam par normām, kas ietekmēs patērētājus un uzņēmumus, tad es labāk gribētu sēdēt pie galda, kur tiek vestas sarunas eh, par darījumu. Jo, ja mēs neesam pie galda, tad mūs var apēst. Paldies, tālāk Štīlers kundze. Paldies, priekšsādātāji, paldies visiem referentiem Un man šķiet, ka šie komentāri no kolēģiem ir bijuši ļoti aizkustinoši, un tas tikai vēlreiz parāda to, ka um, mēs varam būt vienot un strādāt kopā, lai aizsargātu cilvēku dzīvības, un tas tiešām ļoti svarīgi. Kā arī vienotais tirgus, Vikijai ir pilnīgi taisnība, mēs strādājām kopā, mēs panācām kompromisu, mēs sēdējām pie galda. Ja būtu pēc UKIP, uh, vēlmes un gribas, eh, tad mums nāktos eh, smagi par to samaksāt. Un es domāju, mums ir jāraugās, lai apvienotā karalista paliktu Eiropas Savienībā un lai mēs varētu ietekmēt to, kas notiek šeit. Man šķiet, ka iepriekšējā Nīderlandes prezidentūra pirms vairākiem gadiem teica, ka Eiropas Savienība ir brīnišķīga lieta un kaut kas ļoti trausls un aizsargājams. Un tas, ka mums ir vienotais tirgus ar 500 miljoniem patērētāju 28 dalībvalstīs, un ka šodien mēs varam pieņemt lēmums, kas ietekmēs, pozitīvi ietekmēs visus šos cilvēkus, es domāju, tas ir ļoti uh, E, gandarījumu nesošs e, process. Un es gribu pateikties cilvēkiem, kas sadarbojās šī mērķa sasniegšanai. Paldies! Un vispēcot Lopes izturis Vaitkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms Man ir liels eh, prieks, ka man bija iespēja sadarboties ar eh, dāmām referentēm un ka eh, mums ir izdevies panākt ļoti labu rezultātu. Protams, bija cilvēki, kas negribēja sadarboties, kas nepiedalījās, bet es domāju, tas ir normāli. Es domāju, ka mēs esam spēruši svarīgu lielu soli pretīm tam, lai izveidot, pabeigtu, veidot vienoto kopīgo tirgu. Un es domāju, ka šis process daudz ko mums ir mācījis. Un es no savas puses krītu gribētu runāt par četriem pamatjautājumiem, kas attiecas uz eh, šī ziņojuma beigu versiju. Tātad informācija patērētājiem, internetā pieejamā informācija. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi arī ražotājiem, ja runājam piemēram par mm, jauniem jaunām trošceļu iekārtām, tad vajadzētu nodrošināt tehnoloģiju neutralitāti, bet tālāk par sankcijām runājot. Lucija Andersen, ēnu referente, ierozināja šo jautājumu, un viņa teica, ka vajadzētu paredzēt šo sankciju sistēmu. Daudz dalībvalsts noraizējās par to, dar, kas notiks ar vēsturiskajiem trošu ceļiem. Uh, Mm, un vai tiks ņemts vērā turisma nozars eh, interesi. Es gribētu pateikties eh, kolēģiem eh, par to, ka mums izdevās saglabāt izņēmumu šiem vēsturiskajiem trošu ceļiem un Es esmu ļoti priecīgs par to, ka mums izdevās panākt ļoti veiksmīgu kompromisu un novēl visiem labu nakti. Paldies!